Balsojums notiks rīt 12.30. Tagad darba kārtībā ir Kristiāna Dampreda uh, kunga ziņojums par um, augstu līmeņu fórumu par palīdzības liederīgumu. Uh, lūdzu, vārds referentam četras minūtes. Paldies, priekšsēdētājs. Ceturtais forums, kas notiks eh, novembra beigās, eh, dod starptautiskai sabiedrībai iespēju apstiprināt, padziļināt un pārformulēt saistības, lai labāk varētu funkcionēt eh, un attīstīt attīstību palīdzībai. Gaidas ir ļoti liels no šīs sanāksmes un ceram, ka tas būs būtisks simpuls, lai varētu Eh, sasniegt savus mērķus līdz 2015. gadam. Un, lai šī sanāksme vainagotos panākumi, ir jāatrisina vairāki izaicinājumi. Pirmkārt, eh, Parīzes deklarācijas eh, paziņojuma izvērtēšana, kas parāda, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Š, tāpat arī uh, jādomā par palīdzības eh, uzlabošanu, veicinot vislabākās prakses. Tomēr ir jādomā par attiecībām starp devēju un saņēmēju valstīm. Un Eiropas līmenī nesens pētījums, ko sagatavoja komisija, rāda, ka eh, rīcības kodeks īstenošana no dalībvalstu puses būtu devusi iespēju Eiropas Savienībai ekonomizēt kādus 6 miljardus eiro gadā. Šeit ir runa par milzīgām iespējām, kas ir zaudētas eh, palīdzībā attīstības ziņā. Otrais izaicinājums saistīts ar pirmo ir politisks. Ir nepieciešams politiskā gripa. Ir nepieciešama Eiropas vadība, eh, spēcīga iesaistīšanās, lai varētu eh, virzīties uz priekšpalīdzības attīstībai ziņā. Tāpat arī ir jāņem vērā Parīzes deklarācijas pats kodols To mēs nedrīkstam aizmirst, un tas ir jāizmanto kā pamats, balstoties uz kuru mēs veidojam uzlabotu baltu eh, darba kārtību. Tāpat arī ir jādomā par to, kā var pielāgoties mainīgai pasaulē. Eh, dažādajiem attīstības kontekstiem, sadarbība dienvidi dienvidi un par to, ka uh, ir mainījies, mainījusies izpratni par to, kāda ir palīdzība šodien. Ir jābūt visaptverošiem pasākumiem, ņemot vērā atšķirīgos apstākļus, kuros palīdzība tiek sniegta šodien. Man ziņojums identificē tās jomas, kur ir nepieciešama papildus pūliņi palīdzības uh, attīstībai ziņā un darbību saskaņošanu starp devēju un saņēmēju valstīm, par nepieciešamību eh, nodrošināt šo palīdzību caurskatāmā veidā un paredzamā veidā. Tāpat arī vēlos eh, šeit norādīt, ka pastāv viedokļu saskaņa ar komisiju, kas 7. septembrī nāca klāja ar kopīgu eh, pozīciju Eiropas Savienībai balstoties uz šiem pašiem elementiem. Eiropas Savienība un dalībvalstis ir ar ļoti nozīmīgu lomu nosakot starptautisko darba kārtību eh, palīdzības atbilstībai eh, noteikšanā, veidojot vairākas konkrētas eh, jomas, kurās ir jāstrādā. Tāpat arī Lisabonas līgums ir norādījis, ka cīņa pret nabadzību ir ārkārtīgi būtiska Eiropas politika, un šī ir vēl viena iespēja, kā mēs varam šajā jomā strādāt. Ņemot vērā konkrētas atbildības, kas piekrīt Eiropas Savienībai un dalībvalstīm, mums ir pienākums pieņemt ambiciozu uh, nostāju pusenā Dienvidu uh, Korejā. Šobrīd bumba ir um, padomes laukā, kam būs jālem par kopīgu nostāju un ar šo ziņojumu mēģināja veidot pamatu, kas varētu saliedēt dalībvalstis kopīgām darbībām efektīvu darbību ziņā. Mums ir jādomā pār efektīvu palīdzību izmantošanu un attīstības mērķu sasniegšanu, ņemot vērā atšķirīgās situācijas, kādas pastāv, un ņemot vērā starptautiskās sabiedrības intereses. Paldies! Grazie, la parola... Paldies! Nākošais runātājs Zaborska. Grazie, signora prezidente. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Mēs, protams, cenšamies apkarot nabadzību pasaulē. Un šādi mēs pārliecināmies, ka mēs joprojām esam humāni. Parīze, Akra un um, citi fórumi pierāda šo humanitāti, kas mūsos vēl ir dzīva, un um, um mēs, uh, mums tagad uh, konkrēti jāpalīdz cilvēkiem, izmantojot izstrādātos kritērijus. Pusānā mums bija iespēja um, veikt sava ziņā inventarizāciju, saprast, kur mēs esam, bet um, nedrīkst aizmirst par mērķiem, lai efektīvi apkarot nabadzību, jāļauj cilvēkiem pašiem sev palīdzēt. Paldies! Paldies, Bāzesku, tagad lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pirms vēl vēlos um, apsveikt kolēģi Kristiānu Predā ar šo ziņojumu pēc um, augsta līmeņa samita pusānām. Ziņojums nāk tieši laikām. Mums eh, jāīsteno nospraustie mērķi, labi, ka uzlabojam caurskatāmību, pārskatā atbildību šajā jomā, decentralizējam situāciju partnervalstīs saskaņā ar 15. pantu. Sadarbojamies arī ar vietējiem partneriem, lai palīdzība būtu efektīva un ilgtspējīga. Mums ir projekts Hezmetrics Network, lai stiprinātu vietējās eh, pašvaldības deviņu gadu laikā, eh, lai tagad eh, par 50% ir mazināta bērnu mirstība. Tas ir liels sasniegums. Turklāt mums pilnībā jāpiemēro rīcības kodeks attīstības palīdzības sniegšanai. Paldies, lūdzu, Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisāru. Vispirms es gribētu apsveikt Prēdas kungu par sagatavoto ziņojumu, kas vēlreiz izceļ to, kā palīdzība ir cīņa pret nabadzību, cīņa par cilvēktiesībām. Eiropas Savienība ir šeit būtisks starptautisks spēlētājs, un mums ir jādomā par e, palīdzību kā galveno punktu Eiropas Savienības darba kārtībā. Mums ir jābūt ar e, pasākumiem, kas ir saistoši, kā arī par ambiciozu nostāju. Turpinot eh, spēcīgu atbalstības eh, mehānismu izveidošanu, cīņu pret nodokļu um, paradīzēm, kā arī alternatīva finansējuma līdzekļu izmantošanu, šmāju līdzekļu izmantošanu, kā arī sadarbību dienvidu, dienvidu un trīs stūrveidu sadarbību Spānijai. Ārkārtīgi būtiski ir dzimumu līdztiesības eh, nostiprināšana kā efektīvs palīdzības elements. Tādā veidā uh, mēs varētu ieviest dzimuma eh, rādītāju ieviešanu un aicinu arī komisijai ņemt vērā eh, šādu rādītāju un tādā veidā arī uzlabot eh, palīdzības efektivitātes izvērtēšanu. Paldies! Nākošais runātājs komisārs Piebalgs. Um, prezidenta. Uh, uh Priekšsādātājiem, godātiem deputāti. Vēlos pateikties Preda kungam par šo lielisko ziņojumu. Iespējams, tieks ir klāt, nu, viņu nav tik daudz šeit zālē šobrīd, bet um, ziņojums tomēr atradis um, dzirdošas ausis. Es, esmu par to pārliecināts. Eiropas Savienības delegācijā būs arī trīs EP deputāti, tā kā jūs uh, mums palīdzēsiet mūsu centienos. Pagadām mums gan ir vairāk izaicinājumi. Viens ir saistīts um, ar Parīzes uh, darba kārtību un deklarāciju, arī ar akras uh, deklarāciju. Tas ir saistīts, proti, ko esam sasnieguši. Mēs uh, donoru kopienu un esam sasnieguši indikātors, kas mums bija jāsasniedz. Mums jāapstiprina vēlreiz Parīzes deklarācija tādā veidā, lai mums izdotos labāk, mums jāizstrādā efektīvi attīstības plāni, jāsniedz efektīva palīdzība, jo mūsu mērķi, kā jau teicām, Zaborskas kundze, mūsu mērķis ir ļaut cilvēkiem pašiem sev palīdzēt. Mm. Tāpēc un tieši jārūpējas par tūkstošu gadus mērķu sasniegšanu, tas ir vitāli. Tas ir pirmais bloks, tā teikt, tam viss piekrīt, bet galvenais tagad ir viss noformulēt, lai mums arī izdotos. Tas ir tas pirmais izaicinājums. Otrais saistīts ar jauniem donoriem. Uh, Tagad uh, situācija ir izmainījusies. Uh, es uh, kā attīstības uh, komisārs, to attīstības palīdzības komisārs, to labi redzu. Indija, Ķīna nu, tagad ir piepulcējušies uh, mūsu, mums, un um, šīs valstis gan nav klasiskie donori, bet bet um, viņi tomēr piedalās um, aktivitātēs. Um, tagad jāskatās, kā pielāgot protokolu, jo protokols pieprasa vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem partneriem. Mums arī caurskatāmā veidā mm, jārīkojas. Un citādi mūsu palīdzība var nesasniegt uh, tos, uh, kam tā ir domāta. Nu, tā tad jāskatās, kas notiek jauniem donoriem. Nākamā lieta ir caurskatāmība. Ekonomikas krīzes apstākļos cilvēki Eiropas Savienībā sev jautā, kas tad tika sasniegts galu galā. Un um, mums pilnīgi jā, pilnībā jāvar atskaitīties, kā palīdzība tiek uh, izmantota. Un, um, es uh, jūs varu pārliecināt, jā, ka līdzekļi nav tikuši mm, izmesti vai izšķiesti. Mēs um, esam palīdzējuši daudziem, tā skaitā bērniem, trūcīgiem, bet, protams, no mums gaida vēl lielāku caurskatāmību, runājot par attīstības palīdzību. Un um, mums te ir jāuzņemas vairāk saistības. Tātad garantēt caurskatāmību pirmkārt. Um, attīstības politika Eiropas Savienībā jābūt pilnībā caurskatāmai. Un uh, tagad oktobra beigās tika apspriesta ar dalībvalstīm kopīga programma. Mums trūkst koordinācijas. Jūs uh, to saprotat, bet um, grūti lietas tiešām izmainīt. Jā, iedibina cikls. Mm jāplāno uz priekšu, un šeit koordinācijas pietrūkst, un tas ir tāds īpašs uzdevums. Dienvidu Sudānā esam daudz ko paveikuši, un tagad jākļūst vēl ambiciozākiem. Mums um, jāsaskaņo mūsu aktivitātes ar attiecīgās valsts attīstības plānu. Šādi varam um, iet ietaupīt 5-6 miljārdus eiro, jo izmantojot kopīgās eh, programmas, mēs ne, nenoslogojam, nenoslogojam nevienu ar nodokļiem un ietaupām tāpat laikā ar mūsu kopīgo programmu. Tagad eh, Stambulam paredzēta tūkstošu gadus mērķu konference. Mēģināsim ar viņiem sadarboties, lai visus piesaistītu šai iniciatīvai. Un vēl līdz 2015. gadu un līdz 1000 gadus mērķu pārvērtēšanas mēģināsim konkrētus panākumus panākt. Paldies, komisāri! Diskusiju beidzam. Balsojums notiks rīt pulksten 12.30. Nākamā sēde rīt, eh, otrdien, 2005. oktobrī no 9 līdz 15.